ir ekstrēms ziņojums par ārējo dimensiju kopējiem nosteikumiem. Došu vārdu ekstrēmas kundzei. Paldies! Paldies ēnu referentiem par labu sadarbību šī ziņojuma izstrādāšanā arī attālinātās konferences organizētajām Las Palmasām. Mēs varējām ņemt vērā viņu piedalīšanās rezultātus. Esmu ļoti priecīgi, ka mēs visi vēlamies attīstīt ilgspējīgu zivsaimniecību. Ne tikai Eiropas Savienības ūdeņos, taču arī ārpus vēsturiski ir bijuši iemesli, lai mēs varētu kritizēt šos līgumus, taču jaunās kopējās zivsaimniecības politikas noteikumi, kas skar šo jomu, ir daudz labāki. Mums ir jāievēro cilvēktiesības, mums ir jāveido pārredzamība, ja runājot par Mauritānijas protokolu, par kuru mēs balsosim, tas varētu tik ņemts vērā kā pamats. Gribu uzsvērt, ka sarunas ar Mauritāniju bija ļoti smagas un komisiju varētu tiešām apsveikt. Tagad mums, protams, ir jārūpējas, lai būtu rezultāti. Mauritānija ir jāizpilda savas saistības publicēt līgumus ar kompānijām un valstīm. Ziņojumā ir ļoti daudz, kas labs, ir kopuzņēmumu nosacījumi. Kopējā zivsaimniecības politika ļauj mums palīdzēt trešajām valstīm. Mums jāharmonizē apstākļi, pieejas Āfrikas ūdeņiem, jāveido reģionālā pārvaldības formas, jāveido dažādi līgumu tīkli, kas ļautu prasīt līdzīgus atbildības līmeņus no citām valstīm. Runājot par kopuzņēmumiem, manuprāt, tas ir labākais veids, kā padarīt šādu zvejniecību ilgspējīgu Eiropas parlamentam ir viens mērķis izmantot Eiropas Savienības ietekmi starptautiskajā arēnā. Eiropas Savienībai jāveicina labāki standarti, nevis zemākie standarti. Esmu pārliecināts, ka mēs tikpat labi varam sadarboties arī komisijas jaunā priekšlikuma ietvaros, kuro es esmu arī ziņ referenti, un nākošajā uh, Strasbūras nedēļā mēs pie tā ķersimies. Paldies! Paldies! Brīvais mikrofons septiņi runātāji. Mato kungs. Paldies! Gribētu pateikties referentei. Viņa veidoja šo ziņojumu un vēl viņai piedzima bērns šai laikā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, kas ir Eiropas Savienības ūdeņu aizsardzības jautājums. Mums jāstiprina līguma ar citām valstīm ne tikai ekonomiski, bet arī sociāla apstākļu dēļ. Ir arī ļoti svarīgi veidot darba vietas Eiropas Savienībā un tajās valstīs, ar kurām mēs sadarbojamies. Ir bijuši diezgan labi panākumi, uh, kā mēs darbojamies šai jomā, mūsu zvejas flotes. Tagad ir visaugstākajā standartā pasaules līmenī. Mēs gribam pievērsties ilgspējīgai un atbildīgai zvejniecībai, un tāpēc mūsu zvejniekiem un kuģiem jāatbilst šiem standartiem. Paldies! Serā Santas. Paldies, komisār kungs. Gribētu apsveikt referenti par ļoti labu darbu. Visi šie sīkumi, kas ir jāņem vērā, arī dažādo ēnu referentu, dažādie uzskati. Es domāju, ka tas viss ir apvienots šajā ziņojumā, kas ir ļoti svarīgs. Un piekrītu kolēģiem tā skaitā Mato kungam. Taču, kas nav izdevies, biodiversitātes jautājums ir, protams, ārkārtīgi svarīgs, jo zvejniecība to apgraud. Taču ir daudz pozitīvu aspektu, un tāpēc es kopumā apsveicu šo dokumentu kā sociālists Es to apsveicu. Jūs runājat par vienoto kuģu sarakstu. Cilvēki maina val, karogu valstis dažādiem kuģiem, un tas mums nav pieņemams. Marijas kungs, paldies priekšsēdētā. Strīdi, kas eh, notiek. Uh, Cilvēcniecības nozarē nav ar nacionālu raksturu, bet gan cilvēki ir mm, no Eiropas Savienības un viņi vienkārši tiek mm, izputināti. Šai krīzē nāk klāt vēl ar vien pieaugošais spiediens no zvejniekiem no Āzi, Āzijas. Un cieši arī mūsu pašu mm, zvejnieki no lielajām prasībām, ko, tā, ko tiem izvirza Eiropas Savienība. Īpaši smagi cieši mazapjomu zvejnieki. Un jāapkaro nelegālā zvejniecība ārpus Eiropas Savienība, jo jūras ekosistēma nepazīst robežu. Taču no tā nebūs jēgas, ja ar Eiropas kopējas iezamniecības politika nepalīdzēs uh, tiem zvejniekiem valstīs, kuras īpaši smagi skāris taupības politika. Paldies, Bilbao, paran, Parandikas kundzinot. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentē par labu paveikto darbu. Eiropas zemniecības nozarē strādājošie piekrīt starptautiskās organizācijas aplēsēm attiecībā uz globālo dzīvju resursu eksploatācijas līmeni. Tie, kas ievēro noteikums un tie, kas apkaro nelegālu, nepaziņotu zveju. Mums ir tādas vienošanās, kas mums sniedz labus rezultātus, taču, ja eh, rezultāti netiek sasniegt, tad tas nāks par labu trešo valstu kuģiem, kas neievēro darba ņēmēja tiesības un arī vīdes aizsardzības tiesības. Ferēras kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Kopējais zivsainis politikas ārējai dimensijai ir daudz trūkumu un pretrunu. Tāpat arī iekšējā dimensija ir pretrunīga. Mēs ļoti kritiski izturamies pret šo dimensiju tā saucamie zivsaimniecības partnerības nolīgumi patiesībā ir saistīti tikai un vienīgi ar finanšu darījumiem, attīstības valstu interesēs, lai izmantotu jūras resursus. Dažos gadījumos tā ir bijis gadu desmitiem. Šīm valstīm pastāvīgi trūkst papildu vērtību. Uh, vērtības, jo tās nevar attīstīt pašas savus resursus, tās nevar attīstīties atbilstoši šo nolīgumu dēļ. Mums ir jāatzīst, ka Eiropas ārējā politika šai jomā ir bijis pilnīga izgāšanās. Un ir jāpakļauj ar KZP arī ar dimensiju citām prasībām, piemēram, aizsargājot cilvēkus sirds. Nākošais runātājs. Vstoupení chtěl pouze ocenit, že Česká republika může v tomto programovacím období. Jā, mēs varam konstatēt, ka Čehijas republika var tagad beidzot izmantot zvejas fonda līdzekļus. Tā ir pirmā reize, un tas ir ļoti apsveicams. Pēdējais parlaments sasaukums pirmo reizi pievērsās šim jautājumiem 2012. gadā mēs pieņemam ziņojumu 12. punktā, ir teicis, ka zivsaimniecības politikas galvenam mērķim ir jābūt uh, zvejas iespēju izmantošana trešās valstīs un šādi iespēja meklēšana. Parlaments uzskata, ka ja mūsu flotas darbosies trešās valstīs, respektīvi to ūdiņos, tad zvejas rezultāti tiks pēc citiem kritērijiem dalīti nekā Eiropas Savienības iekšienē. Un tas ir jautājums, ko mēs nevaram ignorēt, cik lielā mērā citi uh, um, veids to darbu, ko mēs gribētu veikt. Paldies! Nākamais Kūnu kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Es domāju, ka Eiropas Savienības nolīgumā trešām valstīm, uh, kuras uh, pārsvarā ir attīstības valsts, ir ļoti svarīgs arī šīm valstīm parasti. Eh, tām ir diezgan vāja attīstīta eh, zvejas flota, neliela, amatnieciska rakstura un tas, ko mēs viņiem maksājam uh, par mūsu zvejas flošu darbību tur uh, tiek investēts, to var investēt, lai izveidot vietējās zvejas flotas. Mauritānija, Maroko ir labi piemērtam. Uh, un eh, zveja notiek pēc eh, Eiropas Savienības zvejas politikas noteikumiem. Eh, tiek veikts zinātniski pētījumi par zivju resursu attīstību Indijas okeānā, Klusajā okeānā, Āfrikā vai Atlantijas okeānā. Vienalga, kur tas būtu. Mums visur jāvērš pret nelegālo zveju, jāvērš uzmanību uz to, kuras valstis neievēro apvienoto nācību noteikumus Bet to mēs varam konstatēt tikai tad, ja mūsu flotes darbojas šajās reģionos, šajās jūrās. Es domāju, ka es pērts veiksmīgs pirmais solis, to var labi savienot ar attīstības politiku. Tādā veidā veicinot kvalitāti. Bet mums jāreikinās ar to, kādas zvejas resursus mums valsts piedāvā, un mūsu navigācijas un satelīta sistēmas Galileo var mums palīdzēt veikt šo uzraudzību. Kuģi ir aprīkot ar šādām navigācijas un satelīta sistēmām, tad liels problēmas jau šeit nesaskat. Kolēģi Engstrēms kundze, man jūs tiešām jāuzslavē. Ziņojums ir lielisks. Paldies jums par šo darbu. Paldies, un tagad došu vārdu komisāram. Vēlam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie deputāti. Mēs augstu vērtējam šo īstebrī nākušo ziņām par KZP ārējo dimensiju. To sagatavoja referenda Engstrēms kundze, vēlos pateikties arī viņai. Ziņojuma rekomendācijas visnotaļ atbilsta Eiropas komisijas politikai. Tiek atzīts, ka ilgspējīgi Zivsēmniecības nolīgums sniedz ieguldījumu ilgspējīgas eh, zivsēmniecības nodrošināšanā un šīs nozars attīstībā partnervalstī. Es piekrītu, ši, šie nolīgumi ir būtisks elements globālajai eh, ekono, okeānu pārvaldībai. Aizsargātās zonas veicina. <clears throat> uh, attīstības mērķu sasniegšanu, īpaši pārtiks pieejamību. Ir būtiski, lai um, būtu veselīga pārtika un lai piekrastes kopienas pats sev varētu uzturēt. Tiek iestrādāts partnerības eh, komponents eh, šo nolīgumu ilgspējīgumā arī ziņā. Tiek arī sniegt pārskata atbildība. Es piekrītu, ka mums ir labāk jānodrošina konsekvences starp vides eh, politiku, attīstības politiku, uzzīmsamniecības politiku. Es piekrītu, kā tika norādīts arī revizijas palāca ziņojumā, ir iespējams panākt uzlabojums. Tas, piemēram, attiec uz mūsu nozars atbalsta politiku. Tas jau ir ārkārtīgi efektīvs instruments, kas palīdz trešās valsts partneriem atbalstīt uh, savas izsamniecības nozari un apkarot nelegālu nepaziņot eh, zvejniecību. Mēs nodrošināsim labāk konsekvenci ar mūsu politikām un reģionālo sadarbību. Dažas no jūsu ziņojuma rekomendācijām jau ir iekļautas manā nesenē priekšlikumā par ilgspējīgu ārējās flotas pārvaldību. Vēlos uzlabot pašreizējo juridisko ietvaru, paplašināt to tā aptvērumu, lai risinātu to situāciju, kad Eiropas Savienības kuģis zvejo ārpus uh, mūsu teritorijām ūdeņiem. Mm, mm, tā izskaitā pamatoties privātu licenci. Ir jānovērš tie trūkumi, kas pat labam pastāv. Ir jā, ievērojami jāuzlabo caurskatāmība un jāstiprina uh, pārvaldība okeānos. Es ceru, ka atbalstīsiet mūsu priekšlikumu. Un noslēgumā daži vārdi par reģionālajām uh, Zivsarniecības pārvaldības organizācija. Mēs vēlamies izveidot šādas organizācijas, kur krājumi tiek uh, godīgi sadalīti un uzturēt pie dzīvības. Mēs esam nopietni strādājuši, lai pēdējo gadu laikā palielinātu šo iestāžu efektivitāti, aizskaitā arī sniedzot finansējumu tām. Mēs turpināsim uzlabot arī uh, zinātnes, eh, zinātnes pētījumus un eh, eh, to atzinumu izpildi. Geogrāfiskie trūkumi, teritorijas, kas netiek sektas ar mūsu noteikumiem, ir jārisina citā veidā. Austrumu Atlantijas okeāna daļai arī ir vajadzīgs organizācija. Kopš savu mandāta uh, Esmu sazinājusi ar vairākiem galvenajiem spēlētājiem, lai labāk veicinātu zivsaimniecību pārvaldību. Referente atbalsta uh, ciešāku kopīgu uzņēmumu uzraudzību un komisija ir, ir izstrādājusi īpašs noteikums savā priekšlikumā par ārējās flotes regulu. Tagad šī regula tiek apspriesta. Uh, Tas uzlabos caurskatāmību un samazinās eh, negodīgas vēniecības iespējas. Vēlos jums apliecināt, ka komisija ir apņēmusies uzlabot globālo sirsēmniecības pārvaldību un uzlabot okeānu pārvaldību. Mēs turpināsim darboties globāli FAO un ANO ietvaros, lai sagatavotu reģionālo ietvaru, kas mums nepieciešams. Izveidosim ar atbilstošās reģionālās iestādes un stiprināsim divpusējās, divpusējas nolīgums uzturot dialogu ar galveniem spēlētājiem, lai nodrošinātu, ka dzīvu krājumi tiek pārvaldīti vislabākajā, caurskatāmākajā veidā. Vēlos pateiktos parlamentam par tā pausto atbalstu un ceru, ka labā sadarbībā turpināsim savu darbu turpmāk. Lielas paldies, paldies priekšsēdēs kundze. Paldies, komisāra kungs, un debatas ir noslēgtas un balsojums notiks rīt. Ja seuraavana esityslistalla on... Nākošais darba kārtības punkts ir vienas min, vienu minūti ilgas uzstāšanās došu